februārī 2011. gadā. Protokols no 3. februāra 2011. gadā šis protokols ir pieejams, vai jums būtu kādi komentāri par protokolu pašu un saistītajiem tekstiem. Jā, tagad nav nekādu komentāru, protokolu uzskatu par apstiprinātu. Tagad no manas puses ir daži paziņojumi saistībā ar šīs sesijas sākumu. Pirmkārt, mēs šodien visi skatāmies uz mūsu dienvidu kaimiņiem. Pēdējo